Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, ar to arī mēs eh, atsākam mūsu darbu. Vēlos paziņot, ka Oreste Rossi ar šā gada 3. jūliju ir iestājies Eiropas Tautas partijas grupā. Sākam tālāk balsošanu. Saskaņā ar darba kārtību vispirms ir Eiropas parlamenta delegācijas samierināšanas komitejā balsošana par turpmākas mikro, makrofinansālas palīdzības piešķiršanu Gruzijai. Personāla balsojumu sākam balsot. Wir führen diese, we finish this voting.